Turpinām eh, debates par pirmo darba kārtības punktu šajā te pēcpusdienā. Es gribētu informēt par to, ka vakardienas sēdes protokols ir sagatavots, teksts ir pieejams, ja nav pieejams.